mūsu kolēģa Hangnoka kunga ziņojums par Eiropas statistiku. Un referentam tagad ir vārds. Merci. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dārgie kolēģi. Es sākumā gribētu pateikties ēnu referentiem un uh, Šārunai Bolzai, komitejas priekšsēdētājai ar kuru mēs tik tiešām strādājām, tā teikt, roku, rokā. Šis ziņojums uh, ir saistīts ar uh, regulu, kurā ir runa par Eiropas statistikas sistēmu, par uh, šīs sistēmas galveno lomu, un tas ir stiprināt statistikas uzticamību, nodrošināt, lai statistika būtu neatkarīga un tāpat, lai stā, viss process būtu caurskatāms. Es te tagad nerunāšu par visu to kontekstu, par situāciju, kādā esam. Uh, Eh, ir bijis Eiropas Savienībā skandāls par uh, statistikas manipulācijām Grieķijā, Grieķijas sakarībā un tāpat arī uh, šeit parlamentā mums ir koplēmumu iespējas un tas arī mums dod zināms pienākums un uh, mums tomēr ir nepieciešami uzticami skaidri cipari rādītāji, lai mēs varētu pareizi izvērtēt ekonomisko politiku arī sešu dokumentu pakotnes ietvaros. Galvenie elementi tekstā, par kur balsosim rītā, ir tādi. Pirmām kārtām stiprināt rīcības kodeksu, stiprinot uzticamību statistikai no vienas puses no komisijas un no dalībvalstu puses. Otrām kārtām ir nepieciešams dot izmeklēšanas un koordināšanas pilnvaras komisijai. Tās nepieciešams paplašināt. Un trešām kārtām ir jāstiprina Eirostata neatkarīgums. Un tam būtu jākonsultējas, izvēlot savu ģenerālu direktoru. Tātad jākonsultējas ar parlamentu. Visos šajos punktos esam panākuši vienošanos ar iepriekšējo padomus prezidējošo valsti un šis teksts tātad liks, tiks, liks uz balsošanu rīt. Diemžēl komisija ir pret šo vienošanos, tā izmanto līguma dotās pilnvaras, lai bloķētu šo vienošanos, uzspiežot vienpusīgu balsī, balsojumu padomē. Un Iespējams, kā atkal padomē, tad notiks tālākas manipulācijas dažādu delegāciju starpā šajā jautājumā. Šobrīd bloķēšana ir tāda padomē, ka prezidentūrai nav izdevies panākt jaunu sarunu vešanas mandātu, lai varētu turpināt diskusijas trialogu ietvaros. Komisija uzskata, ka um, normas nacionāla līmenī ir pārāk uh, vājas. Mēs ejam vēl tālāk nekā komisijas priekšlikums vairākos punktos, it īpaši attiecībā uz uh, Nacionālo statistikas institūtu direktoriem. Tā, piemēram, vienošanās paredz, ka uh, šī institūta iestādes direktors izstrādā nacionālās vadlīnijas, lai nodrošinātu statistikas uh, datu kvalitāti. Tātad, lai tas tiktu nodrošināts nacionālā līmenī, tas, protams, ir progress, bet tas neparādās komisijas priekšlikumā. Pants paredz arī nodrošināt sieviešanu vīriešu vienlīdzības nodrošināšanu šīs institūcijas vadītāju amatos. Bet atkal tas iztrūkst komisijas tekstā. Šobrīd nav vairākumu, lai padomu varētu virzīties uz priekšu citos jautājumos. Dažas dalībvalsts uzskata, ka jau ir aiziets pārāk tālu. Šis kompromiss uh, ir nacionālā līmenī labākais iespējamais. Komisija ir pret arī da, parlamenta prasību stiprināt Eurostat neatkarīgumu Mums ir nepieciešams, lai notiktu konsultēšanās ar parlamentu, no, nozīmēju ģenerālu direktoru, un ir nepieciešams skaidrs arī disciplinārās uh, sankcijas iespējams. un komisijai nevajadzētu būt pret šo vienošanos par to, ko mēs jau esam panākuši. Eirostats nav kaut kāds uh, Eiropas komisijas ģenerāldirektorāts, bet tas ir Eiropas statistikas institūts birojas, un tāpēc ir nepieciešams no tā prasīt, lai tas būtu caurskatāms un uh, uzticamāks. Es gribētu jums uh, pastāstīt par gala trialoga uh, rezultātiem, bet diemžēl tas nav iespējams jau iepriekš minēto iemeslu pēc. Tāpēc es aicinu rīt apstiprināt pirmo vienošanos, kāda bija panākta ar prezidentūru, un prasīt, lai padomu atkāps no šī, šīs pretestības. Mums ir nepieciešams iziet no šīs trupceļa, kādā šobrīd sarunas ir nonākušas, un es esmu gatavs tikko, kā balsojums būs noticis, atkal uzsākt sarunas. Eiropas statistikas sistēma balstās uz uh, sadarbību un nevis konversiju, un komisijai ir nepieciešams veikt eh, pārliecināšanas darbu dalību valstīs, lai varētu pāriet uz vēl caurskatāmāku un neatkarīgāku sistēmu. Ja šīs sarunas izgāžās komisijas bloķēšanas dēļ, tad tā būs arī komisijai politiska izgāšanās. Komisija pati zaudēs savu līderu vadītāju lomu attiecībā uz Eiropas statistikas sistēmu. Uh, Es nešaubos, ka komisija noteikti vēlas būt konstruktīva, un es ceru, ka es varēšu paļauties uz to, kā uz uzticamu partneri, lai aizstāvētu Eiropas pilsoņu pamatintereses. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Paldies! Paldies! referentam, un es vēlētos eh, jūsu uzmanību vērst uz to, ka jūs eh, pārsniedzāt savu runas laiku par pusotru minūti, tas nozīmē, ka noslēguma vārdiem jums atliek tikai 30 sekundes. Un tagad dodu vārdu Šemets kungam komisijas vārdā lūdzu. Godātājs, eh, priekšsēdētāja kungs, referenta kungs, godātie deputāti. Es eh, augstu novērtēju, ka šodien mēs eh, diskutējam par šo jautājumu, jo ir svarīgi ja mēs vēlamies izveidot eh, labāku ekonomisko pārvaldību Eiropā, īstenot reformas. Mums ir jāņem vērā arī tie izaicinājumi, kādus šīs reformas izvirzīs oficiālajai statistikai. Oficika, oficiālā statistika būs ticama tikai tad, ja tā balstīsies uz augstākās kvalitātes datu apkopošanu. Lai to panāktu, mums ir jādara viss iespējamais, lai dalību valstīs apkopotie dati būtu uzticami un balstītos uz eh, Eiropas Savienībā un dalību valstīs pieņemtām un atstrādātām statistikas sistēmām. Komisijas priekšlikumā mēs balstījāmies uz šiem, uz šiem eh, pamatakmeņiem, un Eiropas parlaments eh, ir atbalstījis Eiropas komisijas idejas statistikas ziņā. Uh, Tas eh, parādījās arī Ekon komitejas sagatavotajā ziņojumā, un pagājušajā decembrī šis ziņojums komitejā tika pieņemts gandrīz vienbalsīgi. Un tomēr pēc virknes sarunu Eiropas statistikas priekšlikums ir zaudējis savu stiprību un striktumu. Piemēram, šobrīd eh, galvenais uzsvars tiek likts uz sadarbību starp dažādām Eiropas Savienības eh, institūcijām, piemēram, to, kas notiek starp Eurostat un dalību valsts statistikas iestādēm, un nevis par to, kā tiks apkopota statistika. Protams, ir eh, jāveicina sadarbības starp dažādām statistiskajām iestādēm. Protams, ka ir jānodrošina no dalību valstu puses profesionāla datu vākšana. Un, protams, statistikai ir jābūt konfidenciālai un profesionālai. Eiropas statistika ir atkarīga no tiem datiem, kādi un kādā veidā tiek apkopot dalību valstu līmenī. Tāpēc eh, izvirzītajām prasībām un kritērijiem ir jābūt pilnīgi vienādiem pilnīgi visās statistikas apkopošanas līmeņos. Vēl bez tam eh, ierosinātajos grozījumos uh, netiek saglabāta vēlamā starpinstitucionālā balanse, līdzsvars. Piemēram, par statistikas iestāžu vadītāju hierarhiju runājot, līmeņi ir dažādi Eiropas un dalību valstu līmenī. Šā iemesla dēļ komisijai ir grūtības e, akceptēt vairākus parlamenta priekšlikumus, piemēram, statistikas iestādes ģenerāldirektora amata kritērijas. Un tomēr komisija vēlētos uzsvērt, kā ierosinātie grozījumi ies pareizajā virzienā, lai sakārtot Eiropas statistiku. Paldies! Paldies komisāra kungam! Un eh, nākamā runātāja ir Galpelčs kundze lūdzu. Godātais prieksēdētāja kungs, eh, vispirms es vēlētos sveikt referentu. Ungārijā ir teiciens, ka balstoties uz draudzību balstās uz uh, sadarbību, un tikai ciešā sadarbībā mēs varam iepazīt viens otru. Par eh, statistiku runājot, visbriesmīgākais jau ir tad, ja statistika nepareizi vākta, nepareizi apkopot vai nepareizi interpretēta, rada nepareizi pamatu politiskiem lēmumiem. Tāpēc mēs vēlamies izveidot tādu statistikas sistēmu, kas uh, mēģināt izvairīties no šādām problēmām, proti statistika, kas būtu uzticama un kas būtu par pamatu politiskiem lēmumiem. Šajā ziņojumā runa neiet tikai par statistikas datu apkopošanu, tajā runa iet arī par institucionālo struktūru, un tomēr mums ir jāatcerās, ka dalību valstu statistikas iestādes un to vadība darbojas un izstrādā noteikums neatkarīgi no Eiropas Savienības teiktā. Piemēram, eh, Ungārijā statistikas iestādes vadītājs ir ievēlēts uz sešiem gadiem vai iecelts uz sešiem gadiem, un tas ir mazliet ilgāk nekā eh, Ungārijas parlamenta mandāts. Svarīgi ir runāt arī par to, eh, ko mēs nedrīkstam pārkāpt kādus noteikumus, un mēs nedrīkstam pārbraukt pāri kā ar ceļa rulli dalību valsts statistikas iestāžu darītajam. Godātais komisāri, es tieši tāpat kā jūs uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties starp dažādām iestādēm, bet Eirostat eh, ģenerāldirektors netiek ievēlēts mūsu komitejā, bet gan visā parlamentā. Tas ir parlaments, kas apstiprina šo amatu. Tāpēc ir svarīgi sadarboties ar dažādām iestādēm. Un eh, šobrīd Eurostatā strādā pāri par 600 strādājošajiem, un es domāju, ka mēs visi esam atbildīgi viņu priekšā. Paldies, un nākamie divi runātāji Es tos neredzu zālē. Tātad Mirska kungs un Dvelta kundze nav ieradušies, un tagad pārējiem pie brīvā mikrofona. Kelī kungs, pirmais lūdzu. Uh, Priekš jūs redzēt atpakaļ priekšsēdētāja krāslā Kāras kungs. Tā ir klišei runāt par meliem un saiknērs statistiku, bet ir zināms patiesības graus, jo bieži vien cilvēki var izmantot statistikas datus pēc savas uh, saviem ieskatiem. Viņiem statistika kalpo viņu pašu interesēm, kā jau to minēja mana kolēģi Galā Pelse. Statistikai jābūt uh, pamatotai faktos, tādai, kas ataino īsteno situāciju. Statistika, statistika ir īpaša nozīme sportā. Spēlētāji Eh, kādā spēlē var izcelties, bet paraugoties uz eh, viņu statistiku pagātnē, var izrādīties, ka viņi nemaz nav tik eh, labi spēlētāji, bet Eiropas politikā ir, veidojot politiku, ir jānodrošina uzticama statistika. Paldies, kolēģis Liberaskis. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā zāžas nesaskaņas starp Pelčas kundze sacīto un referents sacīto man pārsteidz. Referents pauda zināmu e, nepatīk no Eiropas komisijas puses, proti par to, ka e, direktors tika ievēlēts no parlamenta puses. Pelčes kundze, vai jūs savā nostājā esat tuvāk komisijam, komisāram vai referentam? Es pats esmu tuvāk referenti ieskatām. Tomaša kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es uzskatu, ka būtiski svarīgi ir uh, statistiku atdalīt no politikas, lai veicinātu mūsu pilsoņu uzticēšanos. Horvātijā viens ministrs nesen plašsaziņas līdzekļiem atzina, ka vadome, ka valdība bija pēdiņās uzlabojusi statistikas datus par Horvātijas pilsoņu optimismu par Eiropas Savienību ir jāsoda tie, kas uh, izmanto uh, statistiku uh, krāpnieciskiem mērķiem, un ir pozitīvi, ka šeit ir paredzēts viņus sodīt. Jānodrošina, ka manipulācijas ar statistiku netiek pieļautas un jo šādas manipulācijas nenāk par labu demokrātijai. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs turpina, dāmas un kungi! Eiropas parlamenta reglamentu tūkoši diezgan liberāli. Liberātska kungs nav pacēlis zilo kartīti, viņš vēlējies uh, uzstāties uh, brīvā mikrofona procedūras ietvaros zilās kartītes. Tātad nebija, taču uh, viņš jums uzdod personīgi jautājumu, tad lūdzu atbildiet. Godātais eh, deputāta kungs, jūs pārpratāt to, ko es teicu. Tas, kas ir šajā ziņojumā un tas, ko komisārs teica, viss ir saistīts ar uzticēšanos, bet jūs runājāt par cilvēka izvirzīšanas amatā jautājumu. Es vairāk runāju par statistikas datu saturu pēc būtības un nevis par to, kādi būtu statistikas pārvaldes priekšnieku uzdevumi. Protams, galvenais ir, lai statistikas dati būtu uzticami. Un uh, uzklausot Eurostata ģenerāldirektoru pirms tā izvirzīšanas amatā mums ir jārunā par to, kādu mēs vēlamies redzēt Eurostat pēc struktūras un satura. Es eh, tiešām ticu, ka mums sadarbība izdosies, bet jūs mani pārpratāt. Danke, wir haben's verstanden. Paldies, turpin priekšstādātājs. Tagad esmu, esam labi sapratuši. Tagad vārds eh, referentam. Godātie kolēģi! uzticami, adekvāti statistikas dati ir galvenais, ja mēs vēlamies pieņemt pareizus politiskus lēmumus, kas palīdzētu iedzīvotāju dzīvē. Patreizējā krīzes situācijā un dalību valstu parādu apstākļos ir bijušas dalību valsts, kurās statistikas dati ļoti sagrozīti, ir novaduši pie šausminošām sekām. Piemēram, Ungārijā ir bijusi situācija, kurā statistikas dati ir tikuši sagrozīti un sakropļoti, lai maldinātu sabiedrību. Tas ir gandrīz krimināla noziegums. Ja mēs vēlamies atgūt piedzīvotāju uzticēšanos, tad mums ir jāsakārto statistikas dati. Un eh, viens Nobel prēmiju ieguvis politiķis ir izteicies arī par statistiku. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tātad eh, tagad vārds Šemetes kungam. Eh, Godātie deputāti, priekšsēdētāji kungs, vispirms vēlos jums pateikties eh, par jūsu paustajiem viedokļiem šajās debatēs. Nudien šis priekšlikums jau ir bijis iekļauts mūsu darba kārtībā jau ilgāku laiku, taču laika gaitā nāko, eh, sākotnējais mērķis diskusijās pagājis. Svarīgi ir norādīt, ka šodienas galda esošais teksts paredz vēl tālāk darbu, un to atzina pavisam skaidri arī referents. Dalībvalstīs valda atšķirīgi viedokļi un arī padome to nevar atbalstīt īpašas bažas paustas mm, no to dalībvalstu puses, kurās Nacionālajie statistikas institūti atbalsta, atbilst demokrātijas prasībām un ir izveidotas uzticams statistikas sistēmas. Gribu visam skaidri sacīt, ar šo priekšlikumu gribam panākt to, lai tā ambīcijas tiktu atjaunots tādā līmenī, kā tas tika paredzēts no komisijas puses, vai arī vismaz tuvinātos šim līmenim. Un es e, ļoti labi saprotu Galčas Pelčas kundzes sacīto, ka Eurostat e, direktors būtu jāieceļ no parlamenta puses. Uh, Mēs atbalstām šo struktūrālo dialogu, izskanēja arī daudzi citi priekšlikumi. Mūsu īpaši no uztrauc Nacionālo statistikas iestāžu neatkarība. Regula pati nodrošina augsta līmeņa neatkarību Nacionālajiem statistikas institūtiem koordinēšanas pilnvaras ir būtiskas Eiropas statistikas datu augstai kvalitātei, un, protams, arī pilsoņu uzticēšanās ir ārkārtīgi svarīga. Es uzskatu, ka mūsu mērķi sakrīt. Tas, kas mums tagad vajadzīgs, ir piestrādāt vēl mazliet, lai panāktu tādu vienošanos, kas tiešām nodrošinās uh, augstu kvalitāti Eiropas statistikas datiem, un mēs Eiropas komisijā esam gatavi sadarboties gan ar Eiropas parlamentu, gan padomi, lai panāktu galīgo vienošanos, un es stingri uzskatu, ka Eiropas parlaments arī rīkosies tāpat, un beigās panāksim ļoti labu rezultātu. Paldies! Paldies komisārkungam! Referentam vēl, vēl dažu vārdu noslēgumam. Paldies, komisārkungs! Jums ir taisnība sakot, ka viss ir ievilcies. Bet eh, tāpat laikā mūsu mēģi, kā jūs arī teicāt, nav pārāk tālu stāvoši viens no otra. Mums 1. jūlijā bija vienošanās ar eh, otru kopu likumdevēju padomi, un komisijas loma ir veicināt eh, šo līdz likuma pieņēmēju darbu. Un es nezinu, nevar saprast, kāpēc tad viss tā valkās. Rīt parlaments, es ceru, uh, dos tādu spēcīgu signālu no savas puses un ceru, ka komisija uh, savos priekšlikumos ņems vērā šo vēstījumu, jo sarunas turpināsies un es ceru arī ļoti ātri noslēgsies. Paldies! Paldies referentam! Ar to mēs noslēdzam debatas par šo jautājumu, un balsošana notiks rīt pulksten 12. dienā. Tagad mēs pārējām pie nākošā darbkārtības jautājuma. Un tas ir Štainruks eh, kundzes ziņojums par sociālo pārmaiņu sociālās inovācijas programmām. Un dod vārdu.